Right. Jens. Jens, lūdzu. time. Um, explanations on energy efficiency. I'm uh, Skaidrojumi par elektroefektivitāti. Pieturēšos pie atvēlētā laika. Brīdinu jūs, ka ir paredzēti 67 balsu skaidrojumi. Tas noteikti aizņems vairāk nekā stundu. Zanekī, kundze, lūdzu jums vārds. Vienu minūti. China. Yeah.